Paldies, priekšsēdētāji. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, Eiropas ilgtermiņa ieguldījuma fonds ir jauns finanšu instruments, kas uh, veicinās privātās investīcijas un novirzīs tās uz Eiropas ekonomiku. Ilgtermiņa finansējums ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai uh, uzvestu Eiropas ekonomiku uz pareizā ceļu, uz ilgspējīgu izaugsmu, lai tas būtu saskaņā ar Eiropas stratēģiju 2020, lai nodrošinātu augstu nodarbinātību un konkurētspēju. Es tik tiešām priecājos par mūsu grupas panākto rezultātu, lai novērstu uh, spekulatīvas darbības un uh, Eh, to, ka šis projekts varētu veicināt eh, um, um, dažādas um, nodokļu paradīzes. Mums ir jācenšas uh, nodrošināt to, lai šis projekts palīdzētu reāli ekonomikai. Šis uh, projekts sniedz iespēju arī uh, mazajiem investoriem un sniedz viņiem nepieciešamo aizsardzību. Tāpēc es atbalstu uh, šo. Uh, priekšlikumu un atbalstīšu to arī plenārs sesijas balsojumā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Fonsulīgas kungam, tagad vārds Marijas kungam. Jā, paldies. Pamat problēma ar šodienas ekonomiku ir tāda, ka tas viss arvien vairāk ir pielāgots eh, finanšu tirgiem. Un uh, Eiropā pašlaik ir kazino ekonomika. Uh, kur tiek finansēti jauni finanšu instrumenti un nevis reālā ekonomika. Tādēļ, ka tiek gaidiet īstermiņa pēļņa. Tādēļ ir uh, miljārdiem eiro, kas uh, noplūst un vienlaikus uh, reālā ekonomika cieš un pieaug bezdarbs. Un mums vajadzētu veidot tādu tirgu, kuriem, kurā bankām nebūtu tādas vīrusa efekta. Mums patiešām ir nepieciešams investīcija bankas. Tikai tādā veidā ilgtermiņā var nodrošināt eh, ieguldījumus publiskās infrastruktūros un mazos vidējos uzņēmumos. Kolēģis Glesās. Jā, paldies. Šodien jau tika runāts par to, ka kredīti cilvēkus padara par eh, vergiem, un Plutārs to noformulēja vēl skaudrāk. Ja kāds ieslīgs parādos, tad eh, viņš kļūst par eh, upuri, un Grieķijas krīze patiešām bija smags trieciens mūsu valstī, un tas ļoti ietekmē mūsu valsti, un viss tika dots tikai tam, lai glābtu bankas. Cilvēki nesaņem pietiekami daudz pārtikas līdzekļu, daudz uzņēmumu tiek slēgti, arvien vairāk ir pašnāvību. Tāda ir pašreizējā Grieķijas situācija. Un šīs ilgtermiņa investīcijas, šis investīciju fonds no kurienes gan nāks finansējums un kur, kurš no tā gūs labumu? Iedzīvotāji vai bankas? Grieķijas tauta grib patvērt savu likteni. Kolēģi Glesos, es folgt tā kolēģi Kelly. Kolēģis eh, Gresle un pēc tam Kelijs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šī ziņojuma referents ir pelnījis uh, uzslavas, jo vienmēr, lai arī pie kādas tēmas viņš strādātu, viņš izstrādā labs ziņojums, un tā tas ir arī attiecībā uz uh, ilgtermiņa ieguldījumu fondu. Šobrīd mēs atrodamies uh, recesijas periodā, un tāpēc ir ļoti labi strādāt pie ilgtermiņa ieguldījumiem, jo tas nestu labumu visiem, ja mēs ieguldītu šādas investīcijas. Mums ir jāsāk raudzīties uz atjaunīgajām enerģijām, tāpat jāmēģina investēt tāda veida rūpniecības nozarēs, kur tas ir aktuāli, un tāpat mums ir jādomā arī par turismu industriju. Mums ir jāattīsta šī nozara ar investīciju palīdzību. Paldies! Paldies, paldies Kelī kungam! Tālāk turpinīkums. Mulțumesc, domnule. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos apsveikt referentu un ēnu referentus par to, ka viņi ir um, mēģinājuši uzlabot šo parlamentu un padomas regulu. Tomēr man ir pāris jautājumi, jo šodien bieži izskanēja jēdziens mazie un vidējie uzņēmumi, bet vai šie mazie uzņēmumi varēs piekļūt investīciju fondam, kas ir izveidots kā alternatīva banka finansējumam, jo ir citi e, investīcija fondi, kas pagātnē izmantojuši ir praktiski tos pašus kritērijus kā bankas. Tāpēc es domāju, ka šajā investīcija fondā ir jāparedz zināma summa mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Pretējā gadījumā visa e, finansējums koncentrēsies noteiktos virzienos. Visi līdzšinējie fondi kosme un citi ir tikai teorētiski un praksē MVU nesaņem praktiski neko. Tāpēc, komisāris, ceru, ka jūs varēsit um, atrast risinājums ar MVU. Paldies! Paldies, Grapīnī kundzei! Parasti es eh, rīkojos tā, ka, ja cilvēks neatrodas zālē, kad es viņu izsaucu, tad eh, pats vainīgs, bet es redzu, ka kolēģis eh, Cverga šobrīd tomēr ir zālē, un Galtjerī kundze nebija klāt, es, un tāpēc brīvā mikrofona procedūras noslēgumā tomēr došu viņiem vārdu. Paldies! Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Paldies, paldies priekšsādātāji. Gribu pateikties referentam Lamasūra kungam, viņš tiešām paveicis lielisku darbu. Atbalstu viņa domu par to, ka investīcijas nebūtu nesako līdz vienmēr ekonomikas rādītāju uzlabojumiem ja vēlamies panākt to, ka Junker plāns nes rezultātu, mums jānodrošina ilgtermiņa investīcijas Eiropā, Eiropas tautsēmniecībā. Šī doma ir ļoti laba, jo tā rezultātā mēs nonāksim pie plašāk finansējuma ļoti svarīgiem projektiem, palielināsim finansējumu sektoru apmērus tādā jomā kā infrastruktūras, un infrastruktūras ir ļoti svarīgs Eiropas Savienība īpaši tādām valstīm kā Slovenija, kurā šobrīd pietrūkst pietiekama infrastruktūra tīklu un rodas e, problēmas ar finansējumu ceļu atjaunošanas darbiem un tam līdzīgi. Ilgtermiņa investīcija fonde palīdzēs e, veidot šo kapitāla savienības, pēcinās Eiropas Savienības ekonomiku, un e, tas nāks visiem par labu. Paldies! Paldies Vērkungam. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Un tagad es dodu vārdu komisārai Vestāgers kundzei, lūdzu. Like to... Paldies! Gribu teikt jums visiem paldies par komentāriem. Mēs no komisijas puses, protams, esam apņēmušies pārliecināties, ka ilgtermiņa investīciju fonda ir pieejama un tos var izmantot pēc iespējas ātrāk. Daudz jau no jums uzsvēra, ka ilgtermiņa investīcijas ir jāuzsāk jau šobrīd. Lai to darītu, mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādēm, lai pārliecinātos, ka īstenošanas noteikumi ir skaidri un īsti un piemērojami un pilnībā atspoguļā to tekstu un jēgu, par ko jūs spriežat šobrīd. Tāpat mēs arī ceram un rēķināmies ar jūsu tālāku atbalstu, lai šis darbs gūtu uh, panākumus. Un noslēgumā gribu teikt, ka Ilmen, il, Eiropas ilgtermiņa investīcija fonds ir viens no pirmajiem konkrētajiem soļiem, ko sparam, lai veidot kapitāla tirgus savienību un mums ir vajadzīgas ļoti dažādas, labi funkcionējošas, din, dinamiskas uh, iespējas šai kapitāla tirgu, kas atbalstītu reālu ekonomiku un atbalstītu MVU un uzņēmumus kopumā. Uh, Kopīgiem spēkiem esam izveidējuši ļoti pamatīgu ietvaru, kas pilnīgi noteikti piedāvā juridisko skaidrību investoriem un līdzekļus eh, veicināt viedu, eh, ilgspējīgu ekonomiku. Projektu un uzņēmumu, tā, nu, gan lielu, gan mazu uzņēmumu, kas saņem šādā veidā eh, vajadzīgo finansējumu, saņems tepat laikā arī pārliecību, ka viņi var rēķināties ar šiem kapitāla resursiem un tāpēc var ilgtermiņā darboties. Eh, tas ir tāds papildus pasākums. Tāpat arī strādāsim pie valsts investīcijām, eh, kreditēšanas un citiem finansējuma avotiem. Tāpat arī būs zinām ierobežojumi. Jo regulā tiek liektas investīcijas trešās valstīs kas tiek identificēts kā augsta riska valstis vai ar tādām jurisdikcijām, kas nenodrošina sadarbību reiz. Trešai valstī turklāt jāatbalsta arī SAO nodokļu konvencijas prasībām par ieņēmumiem un kapitālu. Eiropas riska kapitāls un Eiropas uzņēmē darbības fonds ar saviem noteikumiem arī ietver šādus uh, Eh, nosacījumus, un to svarīgi atcerēties. Vēl viena būtiska lieta ir tā, ka tikai investīcijas komerc īpašumos un eh, mājokļos tiek pieļauti kā ilgtermiņa investīcijas. Un visbeidzot, protams, kā jau daudz no jūs to norādīja, vēlreiz gribu teikt paldies referentam Lamasūra kungam un arī ēnu referentiem par viņu entuziasmu un darbā pie tā, lai šis likumdošanas akts kļūst par praktiski īstenojumu realitāti, ko varam izmantot jau pavisam drīz. Paldies! Paldies, komisārs Vestagers kundzei! Un tagad došu vārdu kolēģim Lamasūra kungam, referentkungs, jums vārds lūdzu. Priekšsādātāji, es eh, atbalstu lieliskos komisārs sliedzienus kā arī pateicos visiem kolēģiem, kuri mūs atbalstīja tīpaši ēnu referents komisiju un Itālijas prezidentūru, kura ļoti efektīvā veidā pabeidz šo dialogu. Ja būtu vēl kāds kolēģis Lamberts, es viņam būtu teicis, ka tiesa gan, ka 60% obligātā kvota Eiropā nav palikusi spēkā, bet tas tāpēc, ka Eh, teksta redakcija ir tāda, ka nevis 60, bet 100% investīcija tiek veltīta Eiropas investīcijām. Kolēģiem Matijāsā es būtu teicis, kā ar šo ilgtermiņu investīciju fondu mēs eh, būtu pret kazino ekonomiku. Doma ir ņemt naudu no turienes, kur tā ir, to veltīt nodarbinātības un konkurētspējas celšanai ar ilgtermiņa investīcijām. Man okungam es būtu teicis, kā pretēji viņa sacītajam un bažām Bankas konkrēti mūsu valstī, Francijā, ir turpinājušas finansēt mazos un vidējos uzņēmumus iepriekšējo gadu ritmā, bet ar to nav pietiekami, lai atveseļotu investīcijas viscaur Eiropas Savienībā un noslēgumā ieteikums dalībvalstīm. Ir pats par sevi saprotams ka šie fondi piesaistīs kapitālus tikai, ja tie kļūs pievilcīgi izmantot vislabākās fiskālās veicināšanas klauzulas mūsu valstīs. Nu, šis pamudinājums ir vajadzīgs, lai šie fondi gūtu panākumus, un šodienas diskusijas arī pierāto, cik tie ir vajadzīgi. Paldies! Paldies kolēģim Lamasūrkungam! Līdz ar to debats ir noslēgušās.